Paldies! Lūdzu, Salāto kungs. Chiedo scusa, prezidente. Atvainojiet, priekšsēdētājas kundze, eh, es eh, būtu gribējis, ja priekšsēdētāja Kronbergeras eh, kundzei būtu devusi, būtu izteikusies arī, lai atbrīvotu Irākas ķilnieku.